ir e, pasludināti par derīgiem. No ETP politiskās grupas, no sociāla demokrātu grupas, no konservatīvo un reformistu grupas, kā arī no apvienoto kreiso partijas esmu saņēmis e, prasību, e, lai konkrēti deputātu tiktu iecelti komitejās un delegācijās šīs sanāksmes protokolā tiks publiskot šo deputātu vārdu, un ja līdz sanāksmes beigām netiks iesniegts nekāds pretenzijas, tad